die Präsidentin! Einen schönen guten Nachmittag. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Labdien visiem, atsāksim sēdi. Cienījamie kolēģi un kolēģis, komisārkungs, Pirms mēs sākam izskatīt uh, darba kārtībā paredzētos punktus, es vēlētos uh, vispirms uh, darīt zinām tiem, uh, visiem tiem, kas to vēl nezina, ka mēs esam saņēmuši ziņas par uh, traģisku notikumu pie Sīcijas dienvidu krastiem. Proti ir gājuši bojā vairāk cilvēku, un es vēlētos uzsvērt, ka uh, ļoti nožēlojam, ka mums kā parlamentāriešiem ir iespēja tikai nosodīt notiekošo, mums ir jācenšas iesaistīties, lai novērst šādu veidu traģēdijas nākotnē. Un tagad vakardienas sēdes protokols ir pieejams vai ir kādi komentāri par to? Ja nē, tad uzskatām to par pieņemtu.